kosmosa aģentūras priekšādātāja. Un tagad uzreiz ķersimies klāt balsojumam. Vispirms gribētu norādīt, ka Elīze Breire ir atteikusies no sava mandāta. Un tāpēc mēs varam paziņot, ka ir atbrīvojusies vieta, sākot ar 20. jūniju. Par to tiks informētas arī atbildīgās dalībvalstu iestādes. Nāsmu saņēmis grozījumus attiecībā uz priekšādātāja konferences lēmumiem, kā arī attiecībā uz locekļu iecāšanu.